reglamentu 135. pantu. Un pirmais šai kontekstā izskatāmais jautājums ir Ibrahim Halavam piespriestais nāves sots. Rezolūcijas saņēmē izteiksies pirmie vispirms Korāo kungs, lūdzu. Grazie, prezidente. Bene, Ibra... Lies paldies priekšādātāji. Ibrahims Halava šobrīd ir notiesāts uz nāvi par virkni noziegumiem, bet faktiski tajā visā darbojas tikai viens noteikums, un tas ir tiesība akts par protestiem un demonstrāciju aizliegumu. Kopš pie varas Eģipte ir Sīsī, mēs skaidri zinām, ka situācija ir ļoti sarežģīta. Mēs vēlamies veidot dialogu ar šo valsti, ņemot vērā, cik ļoti svarīga šīs valsts atrašanās vieta strateģiski. Uh, bet tāpat laikā mēs nedrīkstam pievērt acis uz šādiem tiesību aktiem, jo šis tiesību akts šobrīd tiek izmantots ļaunprātīgi, lai notiesātu uz nāvu cilvēkus, kur vienīgais nodarījums ir tas, ka viņi, piemēram, ir citādās domās nekā valdība par kaut kādiem jautājumiem. Daudzām dalībvalstīm ir ciešas attiecības ar Ēģiptu, un tāpēc tam vajadzētu izdarīt spiedienu uz Ēģiptu tā, lai šis uh, tiesas spriedums tiek atcelts un Ibrahims Halava tiek apbrīvots. Paldies! Tālāk uz vienu minūti Demes Mākerkungs. Priekšādātāji. Ibrahims Halāva sēž vieninieka kamerā Ēģiptē, un tur viņš sagaidīja savu 20. dzimšanas dienu. Viņa vienīgais nodarījums bija uzskatu brīvība. Tagad viņš ir pieteicis bada streiku un raugās uz starptautisko sabiedrību pēc palīdzības. 2011. gada vēlēšanās tautai tika dot balss un musulmaņu brālība ļoti cīnījās pret visa veida citāda domājošiem. Bet jāsaka, arī pašreizējais režīms nebūtu nav mazāk autokrātisks. Ierobežojumi ir tieši tikpat apjomīgi kā Mubaraka valdīšanas laikā. Nu, un šis nāves spriedums pilnīgi noteikti pierāda to. Tā ir vēl viena iebiedēšanas metode, lai liektu iedzīvotājiem brīvi izteikties. Eģiptes varas iestādes jāmudina atbrīvot Ibrahīms Halava kopā ar citiem simtiem ieslodzīto, kas tieši par šādiem pašiem nodarījumiem ielikti cietumā. Paldies, jo Eģiptei jāspēlē paraugu loma šai reģionā kopumā. Paldies uz pusotru minūtes Argentīnī kundzei vārds. Priekšādātāji pateicos. Ibrahims Halava tika aizturēts tad, kad viņam bija tikai 17 gadu. Viņš faktiski vēl bija mazgadīga, nepilngadīgais. Pastāv taču kaut kāda startautiska tiesība akti par to, kā drīkst izturēties pret bērniem, pret nepilngadīgiem, piemēram, cietumā. Nu labi, tagad viņš tur ir pavadījis jau trīs gadus un jāsaka, traģiska. Uh, Eh, viņš tika arestēts kopā ar simtiem citu, un tad masveidā, notiesā, masveidā viņi visi tika notiesā, notiesāti, viņam ne, neļāva piedalīties šai tiesas prāvā pašam, un tāpat laikā tas ir nepieļaujami, jo vispār katrs no šiem cilvēkiem tik notiesāts par kaut ko citu. Nu tāda ir Ēģipta šodien. Jūs sakat, lūk, Ēģipte ir e, tāda, ar kur jāveido saiknes, jāveido ar to strateģiska partnerība, tā ir mūsu draugu valsts un tā tālāk, tā ir jāspēlē loma reģionā, mums jācīnās par stabilitāti tur. Nu, tas jau viss ir ļoti labi, bet jāatceras arī par šo lietu. Gogulā tā ir valsts, kas šobrīd faktiski cenšas destabilizēt reģionu. Un Sīsī, jāsaka, ir vienkārši Mubaraka nākamā versija. Mubaraks gadu desmitiem nodarbojās ar represijām, un tā viņš šķiet, ka līdzīgas represijas notiks arī tagad. Un tās turpināsies. Mums ir jāpalīdz Ibrahimam Halāvai, jāpiespiež, lai viņš, jāpiespiež Eģipti viņu atb atbrīvot, un nedrīkstam pieļaut to, kas īsi apspriež Eģipti, Eģiptes tautu. Atcerēsimies, ka taču tika arī Eiropas žurnālisti notiesāti un iemesti cietumā šajā Alžazīra lietā. Arī viņiem ir eh, pie, jāpiespriež pilnīga amnestija. Paldies! Tālāk uz vienu minūtu Harkins kundze. Priekšādātā pateicos, Ibrahims Halāva un es, es mums ir vairākas kopīgas lietas, un de, divas no tām ir tas, ka mēs abi esam īrijas pilsoņi un esam Eiropas pilsoņi. Un šai kontekstā un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ibrahima Halabas lietā viņš turklāt bija nepilngadīgais, kad viņu arestēja. Es pieprasīju Eģiptes varas iestādēm tūlīt pat un bez, nos, bez nosacījumiem atbildēt Ibrahima Halabu. Es izmantoju šos vārdus bez nosacījuma atbrīvošanu, tūlīt atbrīvošanu tieši tāpēc, ka viņš ir pavadījis 849 dienas cietumā un viņa tiesas process ir pārlicis no jauna un jauna. Es lietoju šos vārdus tāpēc, ka Ibrahims Halava ir izziņots, ir, ir faktiski politieslodēs. Amnest, amnest Amnesty International viņa paziņojusi par eh, izsludinājis, ka cilvēku, kas ir apstiprināts sirdsapziņas un pārliecības, apstiprināts sirdsapziņas pārliecības dēļ, viņš ir pelnījis brīvu un taisnīgu tiesas procesu. Un turklāt šos vārdus izmantoja arī tāpēc, ka īrijas valdība ir pieprasījusi Ibrahima Hlavas atbrīvošanu ar prezidenta dekrētu 100, numur 140. Jāizmanto visi veidi diplomātskie centieni Eģiptē, lai atbrīvotu šo cilvēku. Daudz mani kolēģi parlamentā par to ir runājuši jau vairāk kārt un to darīja. Piemēram, Lina Boylan, kas mm, pārliecināja, turpina pār, mēģināt pārliecināties par to, ka viņa lieta netiek aizmirsta. Paldies! Tālāk Kelīkungs. Paldies! Pirmām kārtām gribu pateikties visām Eiropas parlamenta politiskajām grupām par lielisko sadarbību šīs rezolūcijas izstrādē. Mums tiešām ir vienprātība šajā jautājumā. Turklāt gribu teikt paldies Uh, Linai Boilenai, kas uh, ar, nāk uz klājā ar šo iniciatīvu, un viņi ir tā, ka, kuras darba rezultātā mēs esam izstrādājuši šo rezolūciju. Es, protams, saprotu, ka Ēģiptē ir ļoti strateģiski lomu spēlējama attiecīgajā reģionā, un ir svarīgi veidot labu sadarbību starp Eiropas Savienību un Ēģiptu, bet Ibrahima Halāvas lieta ir kaut kas tāds, kas mums nav pieņemams. 17 gadīgs īrijas pilsonis faktiski tika notverts Kairā, 2013. gadā tika arestēts un kopš tā laika sēž cietumā ļoti sliktos apstākļos. Tas ir pretrunā jebkāda veida cilvēka tiesībām un arī bērnu tiesībām. Un tāpēc es ceru, ka šīs rezolūcijas palīdzību, turklāt apvienojot tos ar centieniem no uh, Eh, mūsu ār, ārlietu ministra puses un īrijas valdības puses mums izdosies pārliecināt Eģiptes valdību atbrīvot Ibrahimu, lai viņš varētu atgriezties eh, īrijā tūlīt pat. Paldies! Paldies! Tālāk Linboilen. Jā, es pirms eh, vēlētos sveikt Ibrahima māsu visu, kura ir e, cīnījusies brāļa vārdā e, un brālim par labu ļoti ilgu laiku. Un šī rezolūcija nosoda faktu, ka Ibrahims laikā, kad tika apcietināts, bija nepilngadīgs un tagad tiks pakļauts masu tiesai. Un viņš pat nevar e, noklausīties visu procesu. Paldies par atbalstu īpaši maniem īru kolēģiem. Bet eh, kas attiecas uz Ibrahima Halavas lietu, es vēlētos drīzāk nolasīt eh, viņa vēstuli. Man ir šodien 20. dzimšanas diena, un trešo reizi es to pavadu viens. Šajā dienā es vēlētos sūtīt sveicienus visiem tiem, kas tic brīvībai un aizstargā humānismu, kas katru nakti aizdedzina svecīti, lai atcerētos apspiestos. Un es katru saurietu lūdzos par to, ka ir laiks jūsu svecītēm apgaismot brīvības ceļu. Paldies Boilens kundzei un tagad pancērī kungs. Paldies priekšsēdētāju. Ibrahims Halāva stāv ļoti nopietna tiesas procesa priekšā un viņam draud uh, smags spriedums. Viņš atrodas uh, cietumā jau kopš 13 gadu vecuma, uh, eh, no kopš 13. gada, kad viņam bija tikai 17 gadu, un tiesa nav ņēmusi vērā šo apstākli uh, un nav pildījusi bērntiesību konvencijas normas Eh, viņš ir bijis pakļauts spīdzināšanai un eh, nepieņemamai attieksmei un apstākļiem Ēģiptes eh, cietumā. Ēģiptē var piespriest arī nāves sodu. Un Ēģiptē jau ir bijuši gadījumi, kad cilvēki, kas ir halāvas vecumā, tiek notiesāti uz nāvi. Un ir ārkārtīgi svarīgi ņemt vērā to, ka viņš ir bijis nepilngadīgs uh, laikā, kad ir ticis pastrādāts uh, noziegums, par kuru viņš ir ticis apsūdzēts. Tādēļ mēs uh, prasām pilnu viņa atbrīvošanu nekavējoties. Liels paldies! Tagad ir beigšies runātāji no politiskajām grupām, un tagad individuāli runāta Heiskungs. kungs. Es arī apsveicu šo te rezolūciju, ko atbalsta visas politiskās grupas, un uh, pateicos visiem, uh, kas ir strādājuši cīnoties par Ibrahim Halaus brīvību, īpaši Boilens kundze. Viņš ir ne tikai īrs, uh, īrijas pilsonis, viņš arī ir Eiropas Savienības pilsonis. Un Eiropas Savienība ir balstīta uz brīvību, uz tiesībām un fundamentālajām cilvēktiesībām, kuras ir uh, aprakstītas un nostiprinātas mūsu likumdošanā. Un mēs sagaidām, ka arī trešās valstis, ar kurām mums ir noteikts attiecības, ievēros šos likumus. Un es gribētu, lai Ēģiptes varas iestādes sadzied, ka parlaments uh, runā vienā balsī, un es gribētu, lai viņi izmanto likumu 140, kas ļautu Ibrahimam Halavai atgriezties uh, savā uh, dzimtenē, un es domāju, ka parlaments šodien ir padarījis ļoti labu uh, darbu apspriežot šo lietu. Paldies, un tālāk es un D grupas vārdā Vaidenholcer kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Uh, Ibrahims Halavas gadījums ir uh, skaidrs piemērs, kā ir pārkāptas cilvēku tiesības. Un uh, viņa gadījums, diemžēl, nav vienīgais gadījums, jo cilvēktiesības sistemātiski tiek uh, pārkāptas Ēģiptē. Un eh, īpaši eh, nepatīkami ir tas, kas, ka tas notiek Ēģiptē, kura ir mūsu svarīgs partneris. Un eh, mēs esam interesēti stabilā Ēģiptē. Bet, cienījamie kolēģi, stabilitātei ir jābūt apvienotai ar tiesī, ar ar tiesību ievērošanu un nedrīkst eksploatēt šīs te mūsu, mūsu labēlību šī gadījumā. Paldies, un tālāk Šāks kundze. Eģiptē cilvēktiesības, taisnīga tiesa un pamatbrīvības tiek mīdītas kājām, un šis, op, šis te apspiedušais režīms jau ir novedis pie pārāk daudziem op, upuriem. Un jāsaka, ka š, Daudz apgalvo, ka situācija pašlaik ir vēl sliktākā Mubaraka valdības laikā. Un eh, šī te situācija rada iespaidu par uh, neīstu stabilitāti. Jāsaka, uh, ka par plurālismu, demokrātismu islāmistu politi eh, politiķi eh, necenšas panākt. 2013. gadā Ibrahims Halāva bija um, tika apcietināts, bet, viņš, bet nav pierādīta viņa vaina, un viņa cilvēktiesības ir jāievēro. Nekāda masu tiesa nevar būt taisnīga tiesa. Par, par uh, 400 uh, eh, apsūdzēto nebija uh, klāt tiesas procesā un tādēļ tiesas process tika atlikts. Tā kā uh, eh, Ibrakims Halava ir īrs un nebija pilngadīgs, kad viņš tika apcietināts, aicinām Ēģiptu piemērot pašiem savu likumu numur 140. Paldies, Džēms Kundze. Labrīt. Britiem ir frāze par zīloni telpā. Un e, šis ir skaidrs gadījums, ko neviens neatzīst. Eiropas Savienībai pašiem, e, pašai ir e, līdzīga situācija ar cilvēktiesību prasībām pret citām valstīm. Mēs katru ceturtdienu runājam par šiem jautājumiem. Uh, Bet, piemēram, Turcijas ir saņēmusi 3 miljārdus eh, eiro, lai eh, uzņemtu bēgļus, bet neievēro cilvēktiesības. Nu, ko tas nozīmē? Es gribētu, lai izskanētu vismaz kaut kas pozitīvs eh, šajās diskusijās, bet es laik redzu dubult standartu piemērošanu un kamēr mēs neatrisināsim jautājumu ar Turcijas iestāšanos Eiropas Savienībā, mēs neatrisināsim problēmas ar dubultiem standartiem, eh, ko šis parlaments eh, piemēro gadījumiem, kā piemēram Ibrahima Halavas lieta. Liels paldies! Epitīdijos kungs. Paldies, Ibrahims Halāva ir jauns īrs, e, īrijas pilsons Eģiptes, e, eģiptiešu izcēlesmes. Arestēts 13. gadā, 17 gadu vecumā, līdz tekstā 400 citiem apsūdzētājiem tiek apsūdzēts e, sabiedriskā īpašuma bojāšanā un arī nogalināšanā. Uh, bet eh, viņam netiek garantēta taisnīga tiesa. Eh, viņš ir pakļauts spīdzināšanai un cietsirdīgai attieksmēji. Arist laikā viņam bija tikai 17 gadus, un no Eģiptes eh, vāras iestādēm mēs saņemam atbildes un atrunas par to, ka viņa cilvēktiesības nav tikušas pārkāptas. tiek minēti arī dažādi citi attaisnojumi, bet es domāju, ka svarīgākais ir uh, mobilizēt Eiropas sabiedrisko uh, domu, kā arī sūtīt šo vēstījumu, ka mēs uh, cieši sekojam uh, notikuma attīstībai. Ir ļoti labi, ka īrijas konsulāts Kairā ļoti aktīvi iesaistās. Ir svarīgi, lai mums būtu labas attiecības, politiskās un ekonomiskās ar uh, Ēģipti. Būtu ļoti žēl, ja tās tiktu sabojātas. Uh, šīs situācijas rezultātā ir daudz citu uh, m, mm, gadījumu, kas varbūt nav ieguvuši tādu uh, pašu um, atklātību un atpazīstamību kā Ibrahima Halavas gadījums, un mēs uh, zinām, ka politiskā vajāšana notiek ne tikai Eģiptē, bet arī manā valstī. Tālāk Ventas kungs uz vienu minūti. Halavam bija 17 gadu, tad, kad eh, viņš tika apcietināts kopā ar 493 citiem aizturētajiem. Viņam draud nāves sots. Pēdējo gadu laikā eh, nāves sodu skaits ir pieaudzis Ēģiptē. Viņš ir centies izmantot savas tiesības uz mm, pulcēšanās brīvību pēc pēdējā uh, sprieduma viņš uzsāka uh, bāda streiku. Viņš ir pelnījis taisnīgu tiesu, kas atbilstu starptautiskiem standartiem. Uh, viņam ir aprobežot, ierobežotas arī uh, saziņas uh, un sarakstas iespējas. Uh, mēs, aicin, mēs aicinām atbrīvot Halaviju Ēģipte ir pievienojusies arī uh, konvencijai uh, par spīdzināšanas aizliegumu, ko vajadzētu viņam atgādināt. Un tālāk Gēringers kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Cilvēktiesību pārkāpumu gadījumi uh, rada pamatotas bažas starptautiskajā sabiedrībā un Ēģipte ignorē pamatbrīvības, brīvī, pulcēšanās brīvību, vārdu brīvību un citas. Uh, Ibrahims Halāva jau vairāk kā trīs gadus ir pavadījis Eģiptes eh, cietumā, viņš ir viens no pieciem simtiem politieslodzīto. Loģistikas iemeslu dēļ process tā arī nav noslēdzies ar eh, tiesas nolēmumu, jo neviena uh, tiesas telpa nevar mm, uzņemt tik daudz uh, liecinieku un apsūdzēto. Mēs aicinām Ēģiptes iestādes atbrīvot bez nekādiem nosacījumiem uh, visus ieslodzītos, kas uh, ir ieslodzīti politisku motīvu uh, vārdā, un visi ir uh, pelnījuši taisnīgu tiesu. Ērīpa, uh, Ēģipte šos principus joprojām neievēro. No, no militon. Paldies, uh, Gēringeris kundzei. Esmu saņēmis uh, trīs uh, pieteikumus brīvā mikrofona procedūrai. Mēs varam dot vārdu visiem. Katram pa vienai minūtei. Polčeka kungs pirmais. Děkuji za udělení slova, pane předsedo. Paldies, priekšādātāji. Es iestājos par cilvēktiesību universālumu, un tieši tāpēc eh, šī lieta mani šokē. Te ir runa par īrijas un Eiropas Savienības pilsoni. Es gribētu visiem atkārtināt, ka mūsu delegācijas ļoti bieži dodas uz ārvalstīm. Domāju, ka katru reizi, kad mēs eh, dodamies šādos braucienos, mums vajadzētu nosūtīt īpašu komiteju, kas runātu ar Ēģiptes institūcijām, kas organizētu uh, Uh, vizītes mūsu cilvēkiem. Es pat nevaru iedomāties, uh, kā es justos viņa situācijā. Viņš atrodas kaut kur smirdīgā cietumā, gaidot, uh, kad tiks noteikta tiesas sēde. Es gribētu, lai mūsu delegācijas tiktos ar šiem cilvēkiem. Šis nav pirmais gadījums, te nav runa tikai par Ibrahimu Halavu esam runājuši arī par Baltijas uh, cietumniekiem. Es uzskatu, ka mums biežāk būtu jātiekas ar šādiem ieslodzītajiem. Paldies, tagad viena minūte Marijas kungam. Paldies, priekšādātāji. Mēs šeit diskutējam par īrijas pilsoni Ibrahimu Halavu. Viņš ir Eiropas Savienības pilsonis, Viņam ir piespriests nāves sots Ēģiptē, tāpēc, ka viņš piedalījās demonstrācijā Skairā. Ēģiptes varas iestādes vēl nav noteikušas tiesas sēdi. Šī tiesas sēde ir atlikta vairākas reizes. Nāvesots ir piespriests viņam eh, pieteikto pārkāpumu dēļ. Uh, Viņš atrodas cietumā jau gadiem, tieši tāpēc mēs aicinām nekavējoties atbrīvot Ibrahimu Halavu. Mēs vēlētos pilnībā izrādīt solidaritāti īrijas kolēģiem šeit parlamentā. Eiropas Savienībai ir eh, jāturpina izdarīt spiediens par nāves sodu atcelšanu visās valstīs, kurās tas vēl pastāv. Ir jānodrošina, lai valstis, kas ievēro nāves sodu, ievērotu arī starptautiskos standārtus. Paldies, nākamais Jakovčiča kungs. državljanin jedne zemlje. Ibrahims Halava ir īrijas pilsonis. Viņš ir pilsonis valstī, kas ir Eiropas Savienības dalībvalsts. Mūsu pienākums ir diskutēt par šiem jautājumiem Eiropas parlamentā, bet tāpat mums ir jāprasa augstajai pārstāvēji Mogherīnī kundzei organizēt sarunas ar kolēģiem, mums ir jārunā par to, kā atbrīvot eh, halavu un kā novērst nāvis sodu izpildi. Ēģipte ir mūsu partnere, tā ir mūsu draugs. Mēs vēlamies sadarboties ar Ēģipti, taču vienlaicīgi Ēģipte ir jāpildā savu pienākumu pret Eiropas Savienību, jo īpaši ir runa par mūsu pilsoņiem. Te ir runa par īrijas pilsoni. Īrija ir viena no mūsu dalību valstēm. Mēs aicinām uh, prezidentu Sīzī atrisināt šo situāciju. Tas būtu uh, vislabākais pierādījums tam, ka Eģipte patiešām vēlas sadarboties ar Eiropas Savienību. Tagad viena minūte Magineses kundzei. Paldies, priekšādētāji! Es klausījos šajās debatēs un um, es vēlējos izteikties Tāpēc, ka es vēlējos pateikties visām politiskajām grupām no visām dalību valstīm par to, ka tās ir paudušas savas bāžas par īrijas pilsoni, jo viņš vienlaicīgi ir arī Eiropas Savienības pilsonis. Es ceru, ka viņa ģimene gūs atbalstu no šīm diskusijām, un vēl konkrētāk es ceru, ka arī Eģiptes varas iestādes sapratīs šīs bāžas un ieklausīsies mūsu vārdos. Mums ir jāstrādā šīm iestādēm, lai atrastu risinājumu, un risinājums ir atbrīvot eh, Halavas kungu un nosūtīt atpakaļ pie viņa ģimenes. Kā mēs dzirdējām, viņš eh, vēl ar vienu atrodas cietumā, un es pat īsti nesaprotu, kāda ir šī situācija. Vakar, piešķirot Saharo balvu, mēs dzirdējām par līdzīgu situāciju. Paldies eh, parlamentam! Es ceru, ka mūsu vārdi tiks saklausīti un ka šī situācija tiks atrasināta. Paldies! Tagad eh, Čildrisas kundzei vienu minūti. Paldies, priekšādētāji! Es ceru, ka šīs dienas debates dos vismaz kaut kādu uh, mierinājumu Ibrahim ģimenes pārstāvjiem, no kuriem daži ir šeit. Es gribētu visiem atkārtināt, ka šeit ir runa ne tikai par uh, cilvēktiesību situāciju, bet arī par bērnu tiesību situāciju. Ibrahamam bija tikai 17 gadi, kad viņš tika ieslodzīts. Uh, Cik daudz vēl ir šādu ieslodzīto tādā pašā vecumā, cik daudz ir zaudējuši dzīvības? Mums ir patiešām jāiedomājas, kā uh, tas ir um, būt bērnam un atrasties šādos apstākļos, un kā tas ir, ja viņš būtu mūsu bērns. Uh, Tieši tāpēc es ceru, ka Eģiptes varas iestādes ieklausās mūsu bažās, un es ceru, ka tās ņems vērā mūsu teikto. Šeit patiešām ir runa par bērna tiesību pārkāpumu, tāpat kā arī par eh, pieaugšo tiesību pārkāpumu. Paldies! Klundz kundzē vienu minūti. Paldies priekšēdētāji, paldies arī par iespēju izteikties šajās debatēs. Sākumā es jau vēlētos pateikties visiem tiem, kas pauda savu atbalstu šai rezolūcijai. Un īpaši gribētos sveikt eh, deputātu Boilu par viņas paveikto. Es priecājos arī, ka Ibrahima Halavī ģimene ir eh, klāt, lai noklausītos, kas tiek teikts. Es uzskatu, ka pats svarīgākais ir tas, ka šis uh, Jaunietis īstenībā bija bērns, viņam bija tikai 17 gadi, kad viņš tika arestēts. Es domāju, ka eh, tas ir pats galvenais, kuru vajadzētu paturēt prātā. Viņš eh, ir pavadījis eh, cietumā ļoti ilgu laiku, viņam tagad jau ir 20 gadi. Es gribētu vērsties pie Eģiptes varas iestādēm un teikt, ka tām ir jāatzīst, ka šis cilvēks ir Eiropas Savienības pilsonis un es gribētu, lai Ibrahims tiek apdrīvots, lai viņš varētu atgriezties īrijā pie savas ģimenes. Es saprotu, kāda ir šī sistēma, taču šeit ir runa par jaunieti, kas uh, ir bijis ieslodzīts tik ilgu laiku un kuram nav noturēta tiesas sēde, kas vēlreiz tika atlikta sestdien. Protams, šī situācija ir ļoti smaga, bet viņam bija tikai 17 gadi, un tas ir ļoti nozīmīgs apsvērums. Kīrie, Pitrope, διαπιστώσετε κι εσείς την ομοφωνία όχι μόνο... Paldies! Dosim vārdu atkal komisijas pārstāvim. Jūs atkal varējāt uzklausīt vienotību, ko pauda ne tikai īrijas deputāti, bet viss parlaments. Lūdzu, komisārkungs. Jā, mēs patiešām esam nobežījušies par iespēju, ka viens no mūsu pilsoņiem varētu saskarties ar nāves soda izpildi. Tātad Viņam pašlaik ir iespēja ne tikai saņemt garu ieslodzījumu, bet pat nāvisodu, ja viņa tiesa uh, notiesātu. Mēs sekojam līdzi Halavi situācijai kopš 2013. gadā. Vicepriekšādātāja Federika Mogherini pati personiski ir regulāri kontaktējusies ar īru un Eģiptes varas iestādēm. Uh, Uh, viņa lietas situācijā. Šeit ir runa par konsulāru gadījumu, un mēs gribētu aicināt, lai Ēģiptes varas iestādes nekavējoties atbrīvot Ibrahimu Halavu, lai Ēģiptes sadarbotos ar īriju un lai risinātu šo lietu koordinētā veidā. Tāpat arī mums ir jāskata šī lieta plašākā kontekstā. Eiropas Savienība cenšas um, uzlabot cilvēktiesību situāciju Eģiptē. Pagājuši mēnesi mēs atsākām uh, politisko un cilvēktiesību dialogu ar Eģipti. Tas ir pirmais šāds dialogs piecu gadu laikā. Mēs vēlamies, lai Eģipte ievērotu standārtus attiecībā uz taisnīgu tiesu. Uh, Tātad te ir runa par tiesas procesiem, kas tiek organizēti bez liekas kavēšanās. Un Ēģiptei ir jānodrošina arī, lai netiktu piemēroti nāvēs sodi. Un lai tiesas procesi, procesi nenotiktu masveidā. Mēs vēršamies pret nāves sodu pilnīgi visos gadījumos. Mēs turpināsim diskusijas ar Ēģipti par Eh, taisnīgumu. Strādāsim atbilstošā dialoga ietveros, tāpat arī um, Ēģiptes un Eiropas Savienības as asociācijas nolīguma ietveros. Mēs arī vēlamies, lai tiktu uzlaboti tiesu procesi. Protams, jo īpaši tas attiecas uz nepilngadīgajiem, kas tiek aizturēti kā pieaugušie, kas tiek tiesāti kā pieaugušie, nevis uh, saskaņā ar um, nepilngadīgo um, noteikumiem. Mums ir jāatcerās, ka Ibrahimam bija tikai 17 gadi, kad viņš tika arestēts. Mums ir jāvēršas arī pret masveida procesiem, jo šādā veidā tiek pārkāpti um, taisnīgas tiesas principi. Šeit tiek piespriesti um, krimināli uh, sodi, uh, veselām cilvēku grupām. Šāda veida procesi arī pagarina ieslodzījuma laiku, kas runā pretī 9. pantām politiskajā um, paktā par politiskajām un uh, cilvēktiesībām. Mēs piekrītam parlamentam mūsu centienos uh, uzlabot eh, cilvēktiesību situāciju Ēģiptē, un mēs eh, ceram uz jūsu tālāku atbalstu. Lielas paldies komisāram Stilienīdis kungam. Gribu teikt, ka esam saņēmuši vairākus rezolūciju projektus.